sadarbības starp valstu nodarbinātības dienestiem. Vispirms izteiksies referents. Lūdzu, Dārdien kungs, jums 5 minūtes. Merci, monsieur. Paldies priekšādātāji, godātāji kolēģi. Pieņemot šo lēmumu, Eiropas Savienība uh, valstu nodarbinātības dienmentiem piedāvā jaunu sadarbības platformu. Ir pilnīgi skaidrs, ka šāda darba vietas eh, radīšana ir svarīga, bet ne tikai valsts nodarbinātības dienestiem, nē, mēs vēlamies, lai Eiropas Savienība un dalību valstis īsteno eh, labāku politiku, kas līdz šim saņems tikai apgrūtinājums taupības pasākumu rezultātā. Un šāda veida sadarbības ar nodarbinātības dienestiem ir svarīga, lai mēs varētu īstenot 2020 stratēģijā paredzētos mērķus, kas saistīti par par nodarbinātības līmeņu uzlabošanu Eiropā, kur šobrīd ir ļoti augsts bezdarba līmenis līdz pat 25% atsevišķās valstīs un reģionos. Ir svarīgs katrs, eh, ikviena iniciatīva, kas piedāvā šādas sadarbības iestājas. Tās jāveicina. Šāda veida tīkls ļaus īstenot dažādas iniciatīvas, piemēram, lūk, stažēšanos vai, piemēram, eh, tālmācību Tādā veidā varēs tikt īstenot sadarbība, īstenot nodarbinātības politika dažādās valstīs. Iniciatīvas e, kopumā dos iespēju samazināt bezdarbu visās vecuma grupās un tīpaši arī skam pakļautajās grupās. Šādā veidā tiks samazināt arī, samazināts arī bezdarba ilgums, vēršoties pret struktūrāliem bezdarba um, cēloņiem. Uh, Eiropas Valsts nodarbinātības dienas iemesls taču ir atbalstīt īpaši tās cilvēku grupas, kas īpaši pakļauts bezdarba riskam. Ir jāuzlabo viņu iespējas, jāuzlabo darba tirgus darbība Eiropas Savienībā kopumā, tas ir šo dienestu uzdevums ir vajadzīgi profes, apmācīti brīvprātīgie, kas varētu darboties šai jomā, e, un, un tāda ir iespējama, un šādas vietas iespējams izveidot darba tirgus kontekstā. Ir vajadzīga augsta kompetence, ir jāspēj turklāt saskaņot komp, e, šīs kompetences, kas tiek pieprasītas tirgu, no otras puses tās, kas darbaņēmējiem ir. E, protams, ka šī tīkla darbības mērķi ir ambiciozi, ir paredzēta analīze, iniciatīvas, informācijas apmaiņa, nodarbības nodarbinātības politikas izstrādu un īstenošanu. Manuprāt, šī dokumentu pieņemšanas rezultātā eh, dalībvalstīm tiks sniegt piedāvāta iespēja eh, palīdzēt šiem eh, dienestiem izmantot attiecīgas sadarbības schēmas tā lai pie sarunu galda varētu sēsties pilnīgi visas iesaistītās puses. Mums ir jāspēj saprast, piemēram, kā interpretēt uh, juridisko bāzu un tiesību aktus, kas, ir obli kas ietver obligātas prasības attiecībā uz šiem tīkliem. Diskusijās mums neizdevās eh, šobrīd izvairīties no dažādas juridiskās interpretācijas. Viena bija padomē, viena komisija un parlamentam. un padomu savukārt uzskata, ka varētu nākt klajā vienkārši ar vienpusīgu paziņojumu mēs, un uz brīvprātības pamatiem. Savukārt no, nu, mēs parlamentā ierosinam uh, tomēr panākt vienošanos bez interpretācijas par to, ka tas ir, tas ir obligāts uh, eh, juridiski seštos pamats tālākai darbībai. Man jāuzsver. Uh, ka nepabeigta un ne, nedefinitīva teksta pieņemšana nenāks par labu uzticēšanās gaisotnē. Šāda veida tīkla mērķis ir sadarboties īstenot iniciatīvas ar sociālajiem partneriem, NVO, vietējām pašvaldībām, reģioniem, nodarbinātības dienestiem dažādās dalību valstīs un citām iesaistītajām pusēm. Šāda veida sadarbība ar citām iestādēm jāizteno. Nodarbinātības komiteja un IMCO strādā pie šiem jautājumiem, un viņiem šeit būtu tāds kā novērotājs status, kas piedāvā ierobežotas iespējas rīkoties. Šeit paredzēta ne tikai sadarbība ar visām iesaistītajām pusēm, bet arī bet arī institucionāla līmenī iespējas piedāvāt uh, sadarbību starp dažādiem valstu dienestiem un struktūrām, godātie kolēģi. Šī ir lieliska iniciatīva no Eiropas komisijas puses, un tas parāda arī, ka parlaments un padomu vēlas kaut ko panākt, lai ar vēl šī sasaukuma laikā kaut kas tiktu panākts, neskatoties uz domstarpībām. Gribu teikt paldies saviem kolēģiem, ēnu referentiem, paldies arī Pervanšai Berensai, Beresai, kur eh, padalījās savā pieredzē un ļāva mums nonākt pie šī dokumenta. Paldies arī visiem dienestiem un sekretariātam. Nosēt, noslēgumā gribu teikt, lūko, šāda ciešāka sadarbība ir jauna politika, kas pilnīgi noteikti ļaus cīnīties pret bezdarbu, īpaši jauniešu bezdarbu, un sociālo normu aizsardzību palīdzēs nodrošināt daudz augstākā veidā. Paldies! Mēs paldies, Dārdina kungs. Tagad eh, komisijas vārdā dodu vārdu Andor kungam. President, honorable members of the Europe priekšsēdētāji cienījamie eh, deputāti. Es vēlos pateikties eh, referentam un ēnu referentiem par paveikto darbu, lai pabeigtu mm, darbu pie lēmumu par ciešāku sadarbību starp valsts nodarbinātības dienestiem. Tas tagad eh, sūta tādu spēcīgu vēstījumu par to, ka Eiropas Savienība izmanto visus rīkus un tīklus, lai cīnītos pret bezdarbu. Tas eh, pierādīs, ka nodarbinātības dienestiem ir jāsadarbojas Eiropas Savienībā, koordinējot nodarbinātības politiku Eiropas līmenī. Nodarbinātības dienesti ir uh, eh, priekšpostenis cīņai uh, pret uh, bezdarbu un uh, Diemžēl jāsaka, ka uh, veiktspēja šiem dienestiem ir ārkārtīgi atšķirīga. Uh, Uh, astoņas dalībvalstis ir saņēmušas valstu specifiskās rekomendācijas par uh, nodarbinātības dienas darbu uzlabošanu. Un, acīm redzot, arī 14. gada Eiropas semestrī šādas rekomendācijas būs. Valsts nodarbinātības dienesti ir uh, galvenie, uh, kas uh, īsteno dažādas instrumentus, ieskaitot jauniešu garantiju. Uh, Jauniešu garantijas eh, instrumenta īstenošanai pirmais un galvenais noteikums ir vispirms reģistrēties valsts nodarbinātības dienestā. Un valsts to nodarbinātības dienestiem ir jāveic eh, noteiktas aktivitātes, realizējot kopējas eh, mācīšanās un palīdzības pasākums eh, starp tīklā iesaistītajām dalību valstīm, kā arī jāveic attiecīgās eh, strateģiskās, attiecīgās strateģiskie uzlabojumi, lai uzlabotu uh, savu veiktspēju un uzlabot pakalpojumu sniegšanu darbmeklētājiem. Es zinu, ka padomi plāno pieņemt vienpusēju paziņojumu, uzsvarot uh, brīvprātīgo raksturu uh, Uh, šim te lēmumam par, un uh, tas nozīmē, ka ne visas dalībvalstis piedalīsies. Komisija ir vairāk kārt skaidri norādījusi, ka tā nepiekrīt šai juridiskajai interpretācijai. Tieši tādēļ komisija uh, tiesību akta teksta pieņemšanas laikā padomē nāks klajā ar deklarāciju, lai nodrošinātu pilnīgu skaidrību par tiesiskās pamata interpretāciju un es zinu, ka parlaments vēlas pieņemt līdzīgu deklarāciju. Eh, kādēļ ir svarīgi šeit ieviest eh, juridisko skaidrību? ir jāpieņem lēmums un jāpārliecinās par to, ka tas tiks īstenos. Tas jau ir svarīgi. Tas ir svarīgi pilsoņiem Eiropas Savienībā, darba meklētājiem, darba devējiem arī dzan lai sniegtu labus eh, valsts līmeņa pakalpojumus, ieskaitot valsts nodarbinātības dienas sniegtos pakalpojumus. Tādēļ es jūs aicinu, jūs kā Eiropas parlamenta eh, locekļus, atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies! Lielas paldies Andoru kungam. Tagad izteiksies runātāja politisko grupu vārdā, un pirmais ir Bekera kungs. Divas minūtes. Godāmais komisāra kungs, priekšēdētāja kungs, pirmkārtām es gribētu referentu kungam Dārdena kungam pateikties par ļoti efektīvo un labo sadarbību. Ar viņu kopā es kā tautspartijas grupas um, sarunu vedējs varēju šo uh, komisijas ieteikto tīklu pietiekami veiksmīgi realizēt. Protams, ir jāpateicas arī komitejas priekšādātāja Bereses kundzei, kas vadīja trilogu sarunas starp komisiju padomi un parlamentu. Šeit mēs redzam vēl vienu izcilu instrumentu, lai cīnītos pret bezdarbu un vēl vairāk, lai nodrošinātu jau profilaksi darba tirgū. Tas ir ļoti svarīgs papildu solis. Es ļoti priecājos par principu ieviešanu, kas ļauj nodrošināt, lai visas dalībvalstis varētu uh, mācīties viena no otras. Šie veiksmīgie modeļi, kas nodrošina mm, izglītības garantijas eh, jauniešiem un kas veiksmīgi darbojas Austrijā, tagad eh, kļūs obligāti arī citur. Protams, arī austrieši tagad var mācīties no Skandināvijas valstīm, kas ļoti mētiecīgi cīnās par to, lai arī vecāka gada gaima darba ņēmēji varētu palikt darba tirgū un viņiem nevajadzētu priekšlaicīgi pensionēties. Tas ir ārkārtīgi būtiski uh, darba um, iestādēm paredzēt dažādas kvalitatīvas kritērijus, ko var izmantot. Šāda uh, principu noteikšana ir ļoti būtiska visām valstīm, lai varētu pietiekami izvērtēt panāktos sasniegumus. Tāpat arī gribu norādīt uz visu Eiropas interneta adresi Eures, kas ir mājaslapa, kur ir tūkstošiem darba vietu uh, sludinājumu. Šo mājaslapu vajadzētu reklamēt vairāk, jo tā var mums daudz dot. Uh, Liels paldies! Runātājs tiek pārtraukts. Tagad dodu vārdu um, mūsu kolēģei Kostēlo kundzei. Pusotra minūte. Priekšādātāji, es apsveicu referentu Dārdena kungu par paveikto darbu pie šī ziņojuma. Iemesls, tas vienkāršais iemesls, ka mums ir 26 miljoni mm, bezdarbnieku, tā skaitā 100 tūkstoši bezdarbnieku Dublinā, manā vēlēšanas, ap, vēlēšana apgabalā ir tas, ka viņiem nav darba vietu. No vienas puses viņi cieši no taupības, un otras puses no ilgspējīgas izaugsmas. Vienlaicīgi mums ir vajadzīga laba sadarbība starp visu valsts nodarbinātības dienestiem. Šī sadarbība varētu mums palīdzēt. Eiropa var šiem dienestiem palīdzēt, palīdzot viņiem šajā sadarbībā. Mums ir daudz kā darāma, jo īpaši mēs varētu īstenot jaunāšu garantijas schēmu. Uh, Mēs varētu arī atklāt eh, jaunas eh, darba tirgus problēmas un efektīvāk uz tām reaģēt. Mēs varētu arī veicināt sadarbību ar sociālajiem partneriem, NVO, arotbiedrībām un varētu nodrošināt visu šo iestāžu sadarbību, lai palīdzētu cilvēkiem atgriezties darbā. Tāpat arī varētu organizēt nodarbinātības projektus, ko varētu finansēt no dažādiem investīciju fondiem, tā skaitā no sociālā fonda. Īrijā nodarbinātības dienesti pašlaik tiek transformēti, tiek ieviestas jaunas amatpersonas, kas pirmo reizi nodrošinās, lai uh, cilvēka uh, pirmie kontakti ar nodarbinātības dienestu būtu viņa pirmais solis ceļā atpakaļ uz darbu. Es apsveicu šo īrijas iniciatīvu un es uzskatu, ka visām valstīm vajadzētu piedalīties šajā tīklā. Lielas paldies, Kustelo kundzei. Tagad uh, dod vārdu uh, Benjonas Beņina kungam. Paldies, priekšsādātāji! Šīs lēmums atzīst to, ka visa Eiropas sadarbība nodarbinātības jotā ir ļoti svarīga. Jo īpaši svarīga tā ir laikos, kad bezdarba līmenis ir sasniedzis rekordus daudzās valstīs. Ļoti daudz iedzīvotāji jūtas izstumti no darba tirgus. Valsts nodarbinātības dienesti izjūt milzīgu spiedienu, mēģinot risināt šīs problēmas, Daudzas daudz no šīm problēmām ir vienādas visā Eiropā. Šis tīkls ļaus viņiem apmainīties ar informāciju un paraugu praksi. Tāpat arī tiks eh, oficializēts pašreizējais neformālais tīkls un varēs sākt sadarboties arī ar citiem eh, partneriem, piemēram, ar pār, parlamentu. Tas būs īpaši noderīgi tad, kad dalībvalstis īstenos Eiropas Savienības iniciatīvas, piemēram, jauniešu garantiju schēmas. Mācību iniciatīvas arī ļaus nodrošināt to, lai nodarbinātības dienestiem būtu vieglāk strādāt, mēģinot saprast, kuras jomas darbojas vislabāk. Tīkls atbalstīs iniciatīvas, kuru mērķis ir atvieglot pārēju no mācībām uz darbu. Es arī gribu teikt, ka noteikti vajadzētu iekļaut atsauci uz cilvēkiem, kas eh, nav nec nodarbināti, nec arī mācās. Viņiem vajadzētu paredzēt iespēju iekļūt darba tirgu un tur arī palikt. Es uzskatu, ka galīgajā tekstā arī vajadzētu runāt par prasmju salāgošanu un a, prasmju iztrūkumu. Ir jāsaprot, kuras prasmes tieši mums trūkst un ir jānodrošina, lai mēs rūpētos par visiem mūsu pilsoņiem, ne tikai par jauniešiem. Vajadzētu viņiem ļaut apgūt prasmes, kas viņiem būtu potenciāls pēc tam darba tirgū. Tas palīdzētu visiem, gan šiem cilvēkiem, gan arī Eiropas Savienībai. Mēs varētu tādējādi aizpildīt vakances arī citās dalībvalstīs. Tas uzlabotu bezdarba radītājus un veicinātu arī mobilitāti. Sadarbība, ko šis tīkls veicina, nodrošinās, ļau, um, nodrošinās to, ka mēs varēsim sasniegt 2020. gada mērķus attiecībā uz iekļaujošu ilgspējīgu izaugsmi. Šis lēmums ir ārkārtīgi pozitīvs, un es gribētu aicināt visus deputātus to atbalstīt. Paldies! Lielas paldies Beņina kungam! Tagad uh, dodu vārdu Lambertas uh, kundzei uz pusotru minūti. Paldies priekšādātājs, arī vēlētos pateikties referentam un pārējiem, kas strādā pie šī dokumenta. Uh, taisnība. Tad, kad mēs eh, skatām bezdarba jautājumus, tad bieži vien mēs eh, vēlamies saprast, vai administrācijas sniegtā informācija ir pietiekami kvalitatīva. Un šai informācija ir ļoti liela nozīme, tā ietekmē cilvēku dzīves. Mums ir jāsaprot, ka piekļuve kvalitatīviem valsts pakāpojumiem ir ļoti būtiska daļa aktīvas, iekļaujošas darba kārtības virzīšanās priekšu. Mums ir jāmācās vienam no otra pieredzes un jāgūst no tā labums. Uzskatu, ka visu dalībvalstu iesaistīšanai arī ir ļoti liela nozīme. Es uzskatu, ka šie argumenti, eh, šie strīdi, kas mums ir bijuši par šiem jautājumiem, ir bijuši tādi graujoši, un mēs šeit esam uh, cīnījušies par niekiem, un īsnībā te bija runa par ļoti saprātīgiem risinājumiem. Mums ir vajadzīga šāda pieredzes apmaiņa. Cilvēkiem ir jānodrošina šāda labāka pieredze, vai nu tā būtu jauniešu garantijas schēma, vai arī jauniešu bezdarba apkarošana, Un eh, tāpat arī mums vajadzētu padomāt par uh, sensitīvajām grupām. Sadarbība ar um, atbilstošajām iesaistītajām pusēm mums arī palīdzēs un ļaus tālāk attīstīt šo tīklu. Tas eh, palīdzēs ne tikai vietējām un reģionālajām darba administrācijām, bet ļaus arī sadarboties ar tām organizācijām, kas pārstāv bezdarbniekus un eh, sensitīvus eh, strādniekus. Es ceru, ka šis grūtais iesākums tagad ir pārvarēts un ka mēs varēsim tālāk konstruktīvi strādāt. Lielas paldies Lamberta kundzei. Kabrnoha kungu es neredzu zālē, tāpēc dodu vārdu Zūberis kundzei. É evidente que o problema do desemprego é. Ir skaidrs, ka bezdarba problēma ir ļoti būtiska. Tā skar ļoti daudz cilvēku un arī ļoti daudz jauniešu visā Eiropā. Šīs problēmas atrisināšanai būs vajadzīgas investīcijas. Investīcijas tehnoloģijās, pētniecībā, un arī attīstībā, jo īpaši tādās valstīs, kur bezdarba līmenis ir ļoti augsts. Tikai ar šādu veidu pasākumiem mēs varēsim radīt darba vietas un varēsim pielikt punktu eh, pastāvīgai darba vietu iznīcināšanai. Nedomāju, ka darba spēkā nosūtīšana no vienas valsts uz otru eh, ļaus mums apmierināt eh, vajadzību pēc labākas kohēzijas Eiropā. Uzskatu, ka tas radīs daudz vairāk atšķirību un pārpratumu radīsies plaisas starp cilvēkiem no lielām, spēcīgām valstīm un eh, cilvēkiem no nelielām, nabadzīgām valstīm, kurām nekas cits neatliks, kā eksploatēt eh, savus iedzīvotājus. Tieši tāpēc uzskatu, ka šis dokuments rīt ir jāpieņem. Liels paldies Zuberas kundzei. Tagad dodu vārdu Esājas kundzei pusotra minūte. Arvoisa puhemies, hyvä komissari, julkisten työvoimapalvelujen... Priekšsēdētāji, komisārkungs Sadarbība starp valsts nodarbinātības dienestiem ir ļoti svarīga, jo īpaši pašreizējos grūtajos darba apstākļos Eiropā. Taču vienlaicīgi ļoti svarīgi atcerēties, ka nodarbinātība un sociāla apdrošināšana tiek organizēta atšķirīgā veidā eh, visās dalībvalstīs. Tieši tāpēc tas ir dalībvalstu kompetencē. Vienīgais veids, kā varētu virzīties uz priekšu, ir uz brīvprātības pamatiem. Attiecībā uz pieredzes apmaiņu es domāju, ka mēs šeit varēsim virzīties uz priekšu. Kā jau komisārs norādīja, Eiropas jauniešu garantijas schēma un, diemžēl, vēl nav pietiekami labi īstenota daudzās dalībvalstīs. valstīs. Nodarbinātības dienestu iesaistīšana, jo īpaši jauniešu bezdarba samazināšanā, arī ir būtiska. Es gribētu arī šeit pieminēt cilvēkus ar invaliditāti un viņu grūtības atrast darbu. Uzskatu, ka šīm grupām ir vajadzīga palīdzība, lai šie cilvēki varētu atrast darbu, un arī vajadzētu, vajadzētu pievērst vairāk uzmanību cilvēku ar invaliditāti nodarbināšanu, nodarbināšanai tieši valstu nodarbinātības dienestos. Liels paldies Esaijas kundzei, tagad Rēgneres kundzei pusotra minūte. Paldies, priekšādātāji! Vispirms es vēlētos izmantot šo iespēju, lai pateiktos komisāram par sadarbību ar Eiropas parlamentu. Negribētu atsaukties tieši uz šo konkrēto tematu, bet arī uz daudziem citiem uh, tematiem. Vairāk nekā 26 miljoni vīriešu un sieviešu Eiropas Savienībā ir bez darba. Cilvēkiem ir jāsaskaras ar milzīgām katastrofām. Vēl ar vien ir ļoti daudz valstu ar pilnīgi nesaprotamu bezdarba līmeni - 50%, ja runa par jauniešiem. Tā ir katastrofa, par kuru mēs pārāk nevaram pārāk daudz runāt. Šī ir problēma ir jāpiemin un jāpiemin atkal un atkal. Mums ir vienmēr jādomā par to, kā mēs varētu radīt darba vietas, kā mēs varētu cilvēkiem dot darbu. Protams, ir vajadzīgi lieli makroekonomiski risinājumi, un mēs, kā sociāldemokrāti, vienmēr esam par to iestājušies. Tātad ir jāvēršas pret kaitīgo taupības politiku, ir jādod garantijas jauniešiem. Taču uh, Ir svarīgi arī izmantot mazākus risinājumus. Pastiprināta sadarbība starp nodarbinātību dienestiem valstīs ir viens no šiem nelielajiem ķieģelīšiem. Protams, no viens pats šis risinājums neapkaros masu bezdarbu, bet eh, šādas eh, sarunas par darbu eh, cilvēkiem tomēr dos iespēju atrast darba vietu. Šie cilvēki ir pelnījuši šādu iespēju jo īpaši vajadzētu saprast, ka šie cilvēki ir ļoti labi informēti šajā jomā, un tāpēc vajadzētu šeit savest kopā visas iesaistītās puses - darba ņēmējus, NVO un darba devējus. Lielas paldies, Regneris kundzei! Tagad pusotra minūte Jazlovetskas kundzei. Priekšādātāji, godāmie kolēģi! Eiropas Savienības iniciatīva, kuras mērķis ir oficializēt valsts nodarbinātības dienestu sadarbību, izveidojot tīklu, ir pelnījusi jūs atbalstu. Šāda risinājuma priekšrocības ietver platformas izveidi, kur varētu nodrošināt paraugu prakses apmaiņu. Dalībvalstīm ir ļoti dažādi modeļi un sistēmas um, valsts nodarbinātības dienestiem. Uh, Šeit ir pieejami dažādi instrumentu kopumi, tāpat arī tiek ņemtas vērā tiesību sistēma atšķirības dalībvalstīs. Tieši tāpēc mums ir izdevies izveidot Eiropas darba tirgu. Taču mēs varētu pārbaudīt dažādus modeļus, un eh, dažādos eh, darbības stilus dažādās valstīs, pateicoties šim tīklam. Mēs varētu mācīties no citu kļūdām, mēs varētu izvēlēties tos risinājumus, kas ir atrasti par labiem. Šāda veida sadarbība būtu ļoti labs risinājums. Protams, neviena darbības platforma neietvertu pilnīgi visus pakāpojumus. Šāda veida priekšlikums ļauj mums nodrošināt labāku saskaņu starp dažādajiem darba tirgiem Eiropas Savienībā. Paldies! Lielas paldies eh, Jezlavetskas kundzei. Tagad nākamais runātājs Koferatī kungs. Vienu minūti. Grazie, prezidente. Paldies, priekšādātāji. Komisāra kungs. Mēs ļoti labi zinām, ka darba vietas var rasties tikai no izaugsmas politikas, un e, to var nodrošināt liela apmēra valsts sektora investīcijas, kas savukārt stimulē privātā sektora investīcijas un rada konkurētspēju mūsu reģionos. Taču jebkas, kas varētu padarīt e, darba tirgu saskanīgāku, lai nodrošinātu pieprasījumu un piedāvājumu un vērstos pret tā šķēršļiem, uh, var palīdzēt darba tirgumu, tātad tas ļaus arī iekļūt darba tirgu jaunpienācējiem. Uzskatu, ka stiprāka sadarbība starp valsts nodarbinātības dienestiem būs noderīga. Uzskatu, ka tai ir jābūt obligātai visām iesaistītajām pusēm. Domāju, ka visiem ir skaidrs, par ko mēs šeit runājam un par to, kas ir jādara. Uzskatu, ka tas ir pareizais ceļš, un mums vajadzētu droši pa to turpināt iet. Lielas paldies, Kaferatī kungs. Eh, tagad brīvā mikrofona procedūra. Kraulīku. Eh, much, Mr. Vice, Mr. Vice Liels paldies priekšādātāji. Komisār kungs, kad runājam par nodarbinātību un risinājumiem, tad nereti aizmirstam, ka nodarbinātība rada ne tik daudz valdības un valstu aģentūras, bet citi cilvēki, kas veido uzņēmumus, kas tādējādi rada šim uzņēmiem iespējas tālāk izvērties. Un nereti blokādi nodarbinātībai rada tieši dalībvalstis to līmenī. Un tieši šajos līmenos ir jāizseņo, jāizteno darbība, lai šādu blokādu novērtu. Ir jāpiedāvā cilvēkiem resursi, iespēja radīt jaunas darbvietas. Un turklāt arī jāgarantē, ka tās apmācības un kvalifikācijas, kas tiek nodrošināts, no tie ir piedāvāts kvalitatīvā līmenī. Gal galā mēs taču zinām, ka labāk ir dot nevis zīvi cilvēkam, bet iemācīt viņam zvejot, ja vēlamies, lai viņš spēj pats sev tālāk uzturēt. Tas attiec arī tieši uz jauniešu bezdarbu. Jāpiedāvā jaunošiem kvalifikācijas un apmācība, kas viņam derīgas jaunu darbu vietu meklēšanā. Nevis tikai šeit jāsaskaita kaut kādi skaitļi, lūk, tik daudz bezdarbnieku, tik daudz kursu, ne, ir vajadzīgi reāli rezultāti. Paldies priekšādātāji! Liels paldies, saka priekšādātājs Kraulī kungam. Tālāk līdz ar to brīvā mikrofona procedūra ir nostā, noslēgusies un došu vārdu komisāram Andoram. Lūdzu. Paldies priekšādātāji, godātie parlamenta deputāti. Gribu teikt paldies referentam Dardēdam par ieguldījumu vienošanās e, procesa gaitā ar padomi par nodarbin valsts nodarbinātības dienestiem. Šis priekšlikums, protams, tika skatīts tieši tāpēc, ka dalībvalstīs ir tik ļoti augsts bezdarba līmenis, un tomēr jāsaka, ka situācija šobrīd ir tāda, ka sastopamies ne tik vien ar augstu bezdarba līmeni, bet Eiropas Savienība ir arī ārkārtīgi dažāda, pat polarizēta nodarbinātības jomā. Piemēram, braucot cauri tādām valstīm kā Austrija, dodoties cauri Bavārijai, piemēram, nevar nepamanīt, ka eh, šur un tur uh, šajās valstīs kaut kas darbojas atbilstīgi nodarbinātības ziņā. Acīm redzot, arī valstu nodarbinātības dienas ir daļa no atbildes. No otras puses, ir arī daudz tādas valstis. Un te runāju īpaši par Eirozonas perifēriju, kur ir milzīgas problēmas joprojām vēl šodien. Un tās saistīts ne tikai ar to, ka pastāv trūkumi valsts nodarbinības dienestos, bet pārsvarā tas saistīts ar to, ka ka situācija ir ārkārtīgi sarežģīta un problēmas ir daudzšķautņainas. Vēlamies atrisināt pašreizējās problēmas un nodarbinātības krīzi, un tāpēc, protams, ir jāuzlabo makroekonomiskie nosacījumi, ir jāmeklē risinājumi dažādos līmeņos, jāveicina investīcijas, bet tāpat laikā ir jāuzlabo arī darba tirgus e, funkcijas un darbošanās spēja. Un tāpēc arī nodarbinātības dienestu atbilstīga darbība ir ļoti svarīga šis jaunais tirgus, eh, šis jaunais tīkls, es atvainojos, pilnīgi noteikti ļaus valstu nodarbinātības dienestiem savu darbību padarīt efektīvāku, labāku, īstenojot efektīvas tehniskās sadarbības projektus. Bet jāsaka, šis projekts iet vēl tālāk. Pirms diviem gadiem tika pieņemta nodarbinātības pakotne ar tiesību aktiem, kur tika runāts par vīziju kāda būtu Eiropas darba tirguma. Un tiešām ļoti daudz Eiropas Savienībā šobrīd uh, uzskata darba, darba vietu ārzemēs par īstermiņa risinājumu bezdarbam. Daudz un dažādu iemeslu pēc, nu kā piemēram lūk, labākas um, eh, svešvalodu zināšanas, transporta risinājumu un tā tālāk, es domāju, ka šāda veida emigrācija uz ārvalstīm pieaugs. Pieņ, Un mums, protams, nevaram arī noliegt, ka ir jāizmanto šīs pārvietošanās brīvības piedāvātās iespējas. Tāpat laikā e, šis priekšlikums nav saistīts tikai un vienīgi ar pārvietošanās spēju, nē. Vēlamies īstenot ļoti atbilstīgas saistības schēmas, kā piemēram jauniešu darba vietu garantijas schēma, kas ir atkarīga arī no darba un no nodarbinātības dienestu darbības Eiropas Savienības dalību valstīs un tāpēc uzskatu šīs dienas priekšlikumu par ārkārtīgi svarīgu un patiešām ceru, ka jūs to arī atbalstīsiet. Pateicos. Lielas paldies, saka priekšādātājs Andor kungam, tālāk došu noslēgumā vēlreiz vārdu referentam Dardēnu kungam. Lūdzu. Merci, président. Chers collègues, la nécessité. Paldies, kolēģi. Ir nepieciešams E, cīnīties pret bezdarbu Eiropas Savienības līmenī. Un tāpēc, protams, ir ļoti afektīvi jāīsteno jauniešu bezdarbu garantijas, schē, e, darba vietu garantijas schēmas. Mums ir vajadz, dzirdējam ļoti daudz deputāts, kas izteicās par un atbalstīja šo schēmu. Un runājot par balsojumu, es ierosinu neatbalstīt zināmus grozījumus, jo tie iet pret mūsu kompromisiem, eh, par ko esam panākuši vienāšanos, jo gal galā ir ārkārtīgi svarīgi, tieši tā kā te, komisārs teica, lai šie pasākumi tiek, tiktu pieņemti vēl šī sasaukuma laikā, un šāda veida tīkls tiktu izveidots, un tas sāktu darboties pēc iespējas ātrāk. Paldies! Danke, kolēģi Dārden, die Aussprache. Es paldies, Dārden, kungs, līdz ar to debatas ir beigušās. Balsojums par šo ziņojumu notiks rīt pulkstens 18. 12. Tagad es pārtraukšu sanāksmi līdz balsojumam, kas sāksies 2018. Paldies! Thank you. Thank you.